Cari kolēģi, diamo inizio. Godātie kolēģi, lūdzu visus ieņemt vietas, mums jāsāk balsošana. Lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas. Pirms mēs sākam balsošanu, gribēju jūs informēt, ka ekonomikas komiteja ir iesniegusi grozījumus tekstam, ko parlaments apstiprinās, un šis labojums tiks pievienots protokolam saskaņā ar procedūru, saskaņā ar 100. 216. punktu reglamentā, tātad šis grozījums tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja vien 48 stundu laikā kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti nebūs izteikuši iebildumus. Tātad lūdzu pieprasot balsīm par šo labojumu atsevišķi. Vai visi gatavi balsošanai? Pirmais balsojums būs saskaņā ar vienkāršoto procedūru par Roila kunga ziņojumu par starptautiskās atjaunojuma energoresursu aģentūras standartiem. Tātad nodošu balsošanai, runāsim, balsosim nomināli kārtībā. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Nu, skatos, kā atsevišķi deputāti māra galvu, citi vēl krata galvas, nē. Mums vajadzētu aizsargāt arī to balso, tavu balsotāju tiesības, kur vēl nav paspējuši nokļūt pie savām balsošanas iekārtām. Bet tagad gan šķiet visiem ir jābūt nobalsojušiem, turpina priekšsādātājs. Ļoti labi. Beidzam balsot. Balsot 478, 453 par, 13 pret, 12 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Kazini, kungs, jūs vēlaties izteikties? Non fatta tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Priekšsādātājs nevarēja nobalsot savlaicīgi, bet es būtu balsojis par šo ziņojumu. Jā, turpina priekšsādātājs, mēs informēsim attiecīgos tehnisko personālu par to, kāda bija jūsu vēlme, tātad, ka Zinīkungs balsoja arī par šo ziņojumu. Tālāk, nākamais darba kārtībā ir balsojums vienkāršotās procedūras ietvaros par Dekāstro kunga ziņojumu, kas saucas novecojošu padomas tiesību aktu kopējās lauksaimniecības politikas jomā. Arī šeit balsosim ar personālu balsojumu. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot! Vai visi ir nobalsojuši? Tad līdz ar to beidzam balsot. Balsoja 543, 542 par, 1 pret, neviens neatturējās. Ziņojums apstiprināts. Nu, pilnīgi noteikti šeit ir vairākums, bulgāru vairākums. Tam, protams, nav nekāda saistība ar Bulgāriju šodien. Tā, protams, ir demokrātiska valsts. Tālāk darba kārtībā balsojam par vēl vienu dekastro kungu ziņojumu. Arī vienkāršotās procedūras ietvaros un šī ziloņa nosaukums, ziņojuma nosaukums ir laboratorijas testēšanas uzdevuma deleģēšana. Nododu ziņojumu balsošanai ar personālu balsojumu. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Lieliski beidzam balsot 577 balsot, 534 par, 29 pret, 14 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Nākamais darba kārtībā ir Dantas Hibneres ziņojums par akcijas nodokļu likmes samazināšanu Madeirā un Azorsalās. Arī vienkāršotā procedūra un arī personāla balsojums. Nododu balsošanā, lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 604 balsoja, 579 par, 13 pret, 12 atturējās. Ziņojums pieņemts. Mātenkungs lūdzu vārdu, lūdzu. Zum ersten Mal meine Abstimmungsmaschine nicht. Ich wollte. Vispirms man nedarbojās balsošanas iekārta. Es gribēju balsot par. Ah, sì, sì. Prendiamo atto. Jā, ļoti labi. Mēs nosūtīsim tehnisko personālu pie jums, ņemsim vērā tālāk Gēringers ziņojums, arī vienkāršotās procedūras ietvaros savvaļas putnu aizsardzību kodificētā versija. Personāla balsojums, lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 619 balsoja, 592 par, 4 pret, 23 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Tālāk vēl viens de Ger Odenberga ziņojums, Geringers Odenberga ziņojums. Arī vienkāršos procedūras ietvaros iekārtas, kurās izmanto gāzveidu kurināmo kodificētā versija. Arī personāla balsojums. Kolēģi, lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Lieliski, beidzam balsot. 638 par, 618, 638 eh, balsoja, 618 par, 11 pret 9 atturējās. Tātad arī šis ziņojums ir apstiprināts. Tālāk darba kārtībā trešais Geringers Donenberga ziņojums - audiovizuālo mēdīju pakalpojumu sniegšana, kodificētā versija. Arī šeit vienkāršotā procedūra, arī šeit personāla balsojums. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 641 balsoja, 620 par, 13 pret, 8 atturējās. Ziņojums apstiprināts. Nākamais Gēringers Daudenbergas kundzes ziņojums - darba ņēmēja aizsardzība pret asbesta iedarbību. Kodificētā versija, vienkāršotā procedūra, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Lieliski, beidzam balsot. 654 balsoja, 643 par, neviens pret, 11 atturējās. Arī šis Audenbergs kundze ziņojums ir apstiprināts. Apsveicam Gēringers Dodenbergs kundzi. Jau ceturto reizi un piektais šīs pašas kundzes ziņojums, Gēringers Dodenbergs ziņojums, no trešām valstīm ievestu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšana, kodificētā versija, vienkāršotā procedūra, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 657 balsoja, 644 par, 11 pret, 2 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Lieliski! Nākamais jau sastais Geringers Dodenbergs kundzes ziņojums - tīkls grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un samniecisko darbību lauku saimniecībās - kodificēta versija. Arī šeit vienkāršotā procedūra, arī šeit personāla balsojums - kolēģi, sākam balsot. Beidzam balsot. 657 balsoja, 632 pār, 17 pret, 8 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Nākamais darba kārtībā - septītais Geringers Dodenbergas ziņojums - dzīvnieku veselības nosacījumi, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējumu ulu tirdzniecību kopienā un to ievešanu no trešām valstīm. Kodificēta versija - vienkāršotā procedūra - personāla balsojums. Sākam balsot, kolēģi! Beidzam balsot. 662 balsojuši, 641 par, 15 pret, 6 atturējās. Ziņojums apstiprināts. Nākamais, jau astotais Geringers Dodenbergas kundzes ziņojums - lielopu sugu tīšķirnes vaislinieki. Kodificētā versija. Vienkāršotā procedūra - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 655 balsoja, 633 par, 13 pret, 9 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Geringers Donenbergs kundze. Lūk, jūsu, jū, visus jūsu ziņojumus, visus deviņus ziņojumus esam apstiprinājuši aplausu viņai. Es domāju, tas ir rekords. Tālāk nonākam pie Busutilkunga ziņojuma Eiropas kopienas un Maurīcijas nolīgums par īstermiņu vīzu atcelšanu. Arī šeit vienkāršotā procedūra un personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 662 balsoja, 602 par, 32 pret, 28 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Nākamais darba kārtībā vēl viens Saimon Busatila ziņojums - Eiropas kopienas un Seišeļu salu nolīgums par īstermiņu vīzu atcelšanu. Arī šeit vienkāršotā procedūra un arī šeit personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 667 balsoja, 610 par, 28 pret, 29 atturējās. Ziņojums apstiprināts. Nākamais darba kārtībā vēl viens Saimon Busto ziņojums - Eiropas kopienas un Barbadosas nolīgums par īstermiņu vīzu atcelšanu. Arī šeit vienkāršotā procedūra un personāla balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot! 663 balsoja, 604 par, 29 pret, 30 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Nākamais darba kārtībā. Vēl viens būs sutilkungs ziņojums, jau ceturtais. Eiropas kopienas un Senkīcas un nevisas nolīgums par īstermiņu vīzu atcelšanu. Arī šeit vienkāršotā procedūra un personāla balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. 664 balsoja, 603 par, 28 pret, 33 atturējās. Šis ziņojums ir apstiprināts. Nākamais Saimona Busutila ziņojums - Eiropas kopienas un Antigvas un Barbūdas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu. Vienkāršotā procedūra, personāla balsojums. Sākam balsot. Šulca kungs, tā ir viena no salām tur, Karību jūrā, jā. Beidzam balsot, 672 balsoja, 612 par, 29 pret, 31 atturējās. Šis Saimon Bostila ziņojums ir apstiprināts. Darba kārtībā jau sastais Bustila ziņojums - Eiropas kopienas un Bahamu salu nolīgums par īstermiņu vīzu atcelšanu. Vienkāršotā procedūra un personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 672 balsoja, 608 pār, 31 pret, 33 atturējās. Aps, ziņojums apstiprināts. Apsveicam Būsotilu kungu. Labi padarīts darbs. Sešus ziņojumus apstiprinājām viņam. Lieliski. Vienā balsošanas sesijā. Tālāk darba kārtībā Jutas Haugas ziņojums. Budžeta projekta grozījumi 9 šķērsvīta 2009 zemestrīts Itālijā. Vienkāršotā procedūra, personāla balsojums. Šeit ir vajadzīgs kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 673 balsoja, 654 par, 4 pret, 15 atturējās. Kvalificētais vairākums ir nodrošināts. Un ziņojums apstiprināts. Paldies, Haugas kundzē. Paldies Itālijas vārdā. Tālāk darba kārtībā Raimera Bēges ziņojums arī vienkāršotā procedūra, Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļu izmantošana, Vācija telekomunikācija nozare. Arī šeit ir personāla balsojums, un arī šeit nepieciešams kvalificētais vairākums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 677 balsoja, 598 par, 49 pret, 30 atturējās. Līdz ar to ziņojums ir apstiprināts. Apsveicam Bēgas kungu. Nākamais darba kārtībā Diānas Valises ziņojums - pieprasījums atcelt Marika Šīvieca deputāta imunitāte. Vienkāršotā procedūra - personāla balsojums. Lūdzu, sākam balsot! Beidzam balsot. 671 balsoja, 639 par, 17 pret, 15 atturējās. Ziņojums ir apstiprināts. Nākamais darba kārtībā Koelju kunga ziņojums. Novērtēšanas mehānismu izveida Schengenas akī piemērošanas uzraudzībai. Šeit nav nekāda grozījuma, tāpēc nodošu vienkārši balsošanai. Sākam balsot. Mēs balsojam šeit par lēmumu priekšlikumu, un nekādu grozījumu šeit nav. Tātad balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot.